tad tās ir apstiprināts. Ekon komiteja ir izlēmusi uzsākt starpiestāšu sarunas saskaņā ar 64.1 punktu reglamentā. Mandāts ir atrodams Eiropas parlamenta mājaslapā un nosaukums tiks norādīts protokolā. Saskaņā ar 69C2 politiskās grupas līdz trešajam datumam pusnaktī var pieprasīt balsī, balsošanu par sarunu sākšanu. Ja šāds pieprasījums netiks saņemts, tad ekon komiteja varēs uzsākt.